um, komitejās. Tas ir Stelius uh, Kologlu, man liekas, ka Kolodu uh, izrunā šo vārdu attīstības komitejā, un Kostas Krisogonos uh, uh, AFKO komitejā. Vai kāds iebilst? Vai ir kādi jautājumi? Nē. Tad šī iecelšana ir notikusi. Cienītās dāmas, godātie kungi. Mūsu goda tribūn, tribīnē ir Eiropa.